parlamentu apņemšanos, lai sasniegtu šos mērķus. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you very much! Paldies! ir paņem, saņemts seši rezolūcija priekšlikumi, līdz ar to arī beidzam debats, un tagad būs balsošana. Nākamais darbkārtības punkts ir balsojums par sešiem rezolūcijām par Dienvidāfrikas e, republikas streikojošo kalnraču nogalināšanu. Procedūras jautājums. E, Priekšsēdī. Es biju pieteicies brīvā mikrofonā kāpēc priekšsēdētāji jūs nedēvāt iespēju man izteikties debatēs. Es domāju, ka demokrātiska kultūra jāievēro debatēs. Es pievērsos pie jūsu asistentes, es gribēju izteikties brīvā mikrofēra procedūras ietvaros, un jūs to pilnībā ignorējat. Es tomēr gribētu dzirdēt paskaidrojumu. Eh, Paldies. Jums ir taisnība, jūsu vārds bija runātājs sarakstā, bet Mums bija tikai diviem runātiem laiks, un es um, tādēļ ļāvu uh, izteikties tiem, kas bija pieteikšies pirms jums brīvā mikrofona procedūrā. Un tagad tātad balsosim par uh, sešu politisku grupu rezolūcijām. Grozījumu nav. Uh, balsojam par rezolūcijas projektu kopumā. Kas ir par? pret, atturās, pieņemts. Nākamais. Balsojums par sešiem rezolūciju projektiem par rohingu tautības musulmaņu vajāšanu Mjanmā. Balsosim par kopīgu rezolūciju, eh, ko sagatavojuši sešas politiskās grupas, grozījumu nav. Balsosim par eh, rezolūciju kopumā, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Nākamais balsojums par sešiem rezolūciju projektiem par Azerbaidžānu Ramīla Safarova lietu. balsosim par kopīgu rezolūcijas pro, projektu no piecām politiskām grupām. Un grozījumi ir. Tagad balsosim par pirmo grozījumu. Personāls balsojums. Beidzam balsot. noraidīts. Otrais grozījums, zaļo grozījums. Balsojam par to personāls, balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Arī personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Personais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais Grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums. Uh, personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Sestais grozījums. Un revidētais 12. kas ir identiski. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Thank you. Balsosim par 11. grozījumu, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Balsojam par 13. grozījumu, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Balsojam par desmito grozījumu, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Eh, balsojam par piekto grozījumu, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. devītais grozījums atsaukts. Tagad balsojam par eh, rezolūciju kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. uh, sēdes protokolu mēs uh, uh apstiprināsim nākamās uh, sesijas sākumā. Un uh, ja nav nekādu uh, piebilžu, tad es nosūtīšu šīs dienas uh, sēdes protokolu attiecīgiem personēm un sēdi pasludinu par pārtraukumu.